dienā netiek izpildīts viņa prasības. Un es vēlētos lūgt parlamenta atbalstu mana tautieša atbrīvošanai. Uh, some... Paldies. Uh, balsojam par pirmo grozījumu. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Balsojam par grozīto priešlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Un balsojam. Pirms mēs balsojam, Fabs kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos ar jūsu palīdzību nodot eh, šo te informāciju.